vairāk un biežāk mums ar to nāks nodarboties. Tagad lūdzu sāksim debates. Vispirms padomas pārstāvē Tupurainens kundze. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti! Ir pagājuši gandrīz četri mēneši kopš Eiropas parlamentu vēlēšanām, kas bija vairākās dalībvalstīs saistītas ar citām vēlēšanām. Ne, šoreiz netika konstatēta plašāka jaukšanās eh, kampaņa tomēr eh, bija konstatēti ārvalst, eh, ar ietekmes, ietek, ietekmēšanas mēģinājumi no ārpuses. Mēs bijām sagatavojušies Mēs e, darām visu, lai no, stiprinātu noturību pret e, šo te apdraudējumu un stiprinātu demokrātiju šajā kontekstā. Tas ir arī mūsu prezidentūras uzdevums. Ilgtermiņa pūles pastiprināt mūsu demokrātiskās sabiedrības noturību ir nepieciešamas, jo e, dezinformācija un hibrīda apdraudējums ir būtisks apdraudējums. Pieau, eh, pieaugušie naidīgās iejaukšanas un tiešsaistes eh, iejaukšanās un datu eh, tehniku apdraudējums prasa atbilstošu atbildi un instrumentus. Padome ir gantarīta par komisijas mērķiem eh, izveidot eh, izvērtēšanas eh, sistēmu tiešsaistes platformiem un citiem instrumentiem. Eh, padome eh, novēro eh, savās darba grupās šos te tematiku, un mēs esam gatavi gada beigās ieviest komisijas sagatavotos priekšlikumus saistībā ar komisijas ziņoju par 29. Eh, parlamenta vēlēšanām mums ir jāpievērš īpaša uzmanīga tieši šiem te aspektiem, un tāpēc būtu arī interesanti par eh, komisijas eh, mērķiem un plāniem veidot citas salīdzināmas informācijas. Mūsuprāt, šai tēmai ir ļoti liela nozīme, kā jau padome to ir uzsvērusi. Tā ir jāiekļauj jaunajā Eiropas strateģiskajā darba kārtībā savienībām. Eiropas institūcijām un dalībvalstīm ir jāspēlē nozīmīga loma, lai aizstāvētu demokrātiskos procesus. E, tam ir nepieciešams e, koncentrēt e, centienus gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī, kā arī pilsoniskās sabiedrības sektora. Mūsu atbilde ir jābūt saskaņotai un aptverošai, norādot uz apdraudējuma ārējo mērogu. Kopš marta rezolūcijas, eh, kas tika pieņemta pirms Eiropas parlamenta rezolūcijām. Eh, komisija pieņēma vienoto darba plānu, eh, un šajā laikā gan institūcijas, gan dalība valstis ir paveikušas lielus, lielu darbu. Ir noticušas gan regulāras sēdes, gan labas prakses pieredzes apmaiņai, tīpuši apdraudējuma kontekstēšanā. Tāpat arī nacionālajie kontaktpunkti dalību valstīs ir devuši jau savu ieguldījumu. Eiropas vēlēšanas un vērtības un stratēģiskā komunikācija, e, kā arī mēdēju sistēma un e, daudzi citi e, šie aspekti, piemēram, digitālā pratība un mēdēju joma, ir ļoti svarīgi aspekti, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību. Tīpaši jau domājot par kiberapdraudējumu un uh, saistībā ar vēlēšanu sistēmu. Kā jau es teicu, labas prakses novērošana sociālo uh, mēdējo platformās un starptautiskā uh, sadarbība ir ļoti svarīgi aspekti. Priekšsēdētāji, deputātu kungi! Eh, lai dotu savu eh, ieguldījumu, Rumānijas prezidentūra sagatavoja pēdējā padomē eh, ziņojumu par to, ko varam mācīties no Eiropas vēlēšanām. Turpinot šo darbu, mūsu prioritātes ir arī demokrātiskās sabiedrības noturības veicināšana. Eh, kas, eh, kas ir jāveic koordinētā un saskaņotā eh, veidā. Vēl es gribētu akcentēt, ka mūsu darbs, lai sa Eh, aizsargātu atvērtu un demokrātisku sabiedrību, ir jāizteno, lai absolūti īstenotu mūsu iedzīvotāju eh, pilsoņu brīvības, ieskaitot vārda brīvību. Šajā kontekstā mēs eh, akcentējam to, ka ir ļoti svarīgi gan apdraudējuma konstatēšana, gan arī noturības veicināšana dalībvalstīs. Jau jūlijā tika nodibināta darba grupa, kas eh, horizontālajā līmenī eh, strādās un veids, eh, notika jau pirmā sēde. Ir e, jāīsteno arī partnerība, piemēram, ar NATO. E, e, Helsinkos dibinātais ekscelences centrs hibrīda apdraudējuma novēršanai arī dod ieguldījumu šajā jomā. Dezinformācijas stratēģijas no trešo puses un nevalstiskās puses jāveido tā, lai pārsniegtu Eiropas Savienības robežas darbs Nu, šajā nozīmē, šajā kontekstā mēs esam ietrasēti sadarboties ar mūsu partneriem austrumos, dienvidos un rietumbalkānos. Mums ir jāstiprina mēdīji, mūsu digitālās e, un mēdīju pratības prasmes. Tie ir visi nozīmīgi aspekti. Un mums ir jāstrādā strukturēti un koordinēti visiem kopā, lai pār, e, pārvarētu šos izaicinājumus. Vēlēšanu apdraudējums ir centrālais potenciāls apdraudējums Eiropas vērtībām. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, saka priekšsēdētājs. Vēl mums ir divi komisijas pārstāvji - Jurovas kundze un eh, Kinga kungs. Vispirms došu vārdu komisārai Jurovai. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, respektējot demokrātiju, pamattiesības un tiesiskumu, tās ir trīs kopīgās vērtības, eh, kas tur kopā Eiropas Savienību. Mums eh, nevajadzētu to uztvērt kā pašu eh, par sevi saprotamu. Topošā prezidente Fonderlajenas kundze jau uzsvēra, ka demokrātijas stiprināšana būs viena no viņas prioritātēm. Um, mums ir jāvēršas pret tiem, kuri vēlas Eiropas Savienību destabilizēt un vājināt, darot vairāk, lai aizstāvētos pret ārējām ietekmēm. Šīs informācijas izplatīšana, uh, salīdzinot to ar tumšo naudu un uh, ne, negatīvi ietekmējot sabiedrisko domu, uh, apdraud debates jo tādā veidā tiek eh, manipulēts ar cilvēkiem eh, un dažādas tēmas eh, - klimata maiņas, sabiedrības drošība, veselība, finanses. Manipulācija var arī samazināt iedzīvotāju uzticību. Brīvas, e, neatkarīgas e, vēlēšanas, protams, ka ir dalību valstu prioritāte. Tomēr ir nepieciešama arī Eiropas pieeja, ņemot vērā pārobežu e, dimensiju un kopīgu centienu nozīmi vērsties pret apdraudējumu jo tas, kas apdraud vienu dalību valsti, var apdraudēt visas dalību valstis. 2008. gada septembrī pieņemtajā pakotnē komisija e, pievērsa īpašu uzmanību vēlēšanu neatkarības e, nosargāšanai. Un e, komisija iedrošināja arī dalību valstu institūcijas darīt visu, lai samazinātu vēlēšanu procesa riskus. To palīdzēja e, arī Eiropas e, vēlēšanu sadarbības tīkls. E, pateicoties tam, ir iespējams operacionāli savietot dalību valstis. Un šies te tīkls palīdzēja labāk sagatavoties vēlēšanām, un pirmā sēde notika jau tūlīt pēc vēlēšanām. Un eh, šeit mēs redzam, kāda nozīme ir viedokļu apmaiņai eh, starp dažādām sabiedrības eh, līmeņiem un institūcijām. Tā ir ļoti kompleksa joma un te ir ļoti dažādi aspe aspekti. Te ir jāsadarbojas gan iedzīvotājiem, gan platformām, izmantojot juridiskos instrumentus un visus citus iespējamos instrumentus, arī Eiropas līmenī. Tādējādi palīdzot dalībvalsts valstīm stiprināt noturību pret kiberuzbrukumiem dalību valstis, eh, kas aktīvi piedar, piedalās eh, Eiropas kooperācijas tīklā un eh, ar mērķi turpināt savu darbu arī pēc Eiropas vēlēšanām, lai palielinātu Eiropas dalī, Savienības dalībvalstu noturību elektronisko sistēmu kontekstā Ņemot vērā nesenās Eiropas parlamenta vēlēšanas e, un sasniegtos rezultātus, tie mums dot e, drosmi un enerģiju asāk vērties pret manipulācijām un dezinformācijas kampaņām. E, salīdzinot, e, e pat labam mēs izvērtējam e, šos rezultātus padziļināti un mācīsimies un ņemsim atziņas tālākai dzīvēi. Protams, ka ir svarīgi iesaistīt arī citus partnerus, gan NATO, gan G7, eh, gan arī atsevišķas valstis, jo komp eh, aptverošā un koordinētā pieeja eh, palīdzēs uzlabot rezultātus, veidot vēlēšanu procesu noturību Visiem spēlētājiem ir jābūt eh, salīdzinām spējām, iestājoties par pamatiesībām, vārda brīvību un apvienību veidošanas brīvību. Un, kā jau iepriekš eh, eh, minēja Fonder Lajenes kundze, tā uh, turpinās iesākto darbu uh, Eiropas demokrātijas rīcības plānu, lai uh, nodrošinātos pret ārējiem apdraudējumiem arī tālākajā vēlēšanu gaitā. Un, demokrātisko sistēmu noturība, noturība pret eh, viltus ziņām un dezinformāciju ir pašreizējā situācijā absolūti nepieciešams. Bet, eh, protams, mēs nedrīkstam aizmirst vārda brīvību un mēdīju daudzveidību. Arī šūs, eh, šīs ir tēmas, par kurām rūpēsies nākamā komisija un es eh, turpināšu cieši sadarboties ar parlamentu, dalībvalstīm, iedzīvotājiem un visiem spēlētājiem, lai aizstāvētu demokrātiju. Paldies! Paldies! Un tagad mūsu nākamais runātājs no komisijas, komisārs Kings. Chair. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, liels paldies! Es eh, koncentrēšos uz dezinformācijas izaicinājumu. Kā jau mēs dzirdējām, tad, diemžēl, pēdējās eh, Eiropas parlamenta vēlēšanās mm, nebija plašas eh, koordinācijas attiecībā uz dezinformāciju, bet tas, diemžēl, nenozīmē to, ka Eh, šajās vēlēšanās nenotika dezinformācija. Tā nebija, jo bija virkne ziņojumu no Eiropas eh, par dažādiem dezinformācijas gadījumiem. Eh, piemēram, paraudzīsimies uz Vācijas piemēru. Un tur Deutsche Welle ziņojums parādīja to, ka vienas no Vācijas uh, partijām tika tiešsaistē īpaši reklamēta un tas sastādīja 86% no tās aktivitātēm. Tāpat arī bija komentāri un seši. Mm, Sešreiz vairāk mm, notika dalīšanās ar šo publikāciju nekā citām partijām, un tur bija 80 tūkstoši aizdomīgu uh, kontu ar izdomātiem vārdiem, uzvārdiem, kuri e, atbalstīja un norādīja, ka tiem patīk mm, dažādi raksti. Šāda automatizēta propaganda, diemžēl, ir mūsu modernās politiskās dzīves fakts, un ja platformas nespēja eh, atklāt šādus mm, viltus kontus ar izdomātiem eh, vārdiem, uh, tad mums ir problēma. Es nezinu, kā jūs uz to raugāties, bet mēs neva, es nevaru to pieņemt kā jauno normu. Mums ir jāierobežo telpa, kurā naidīgi un nelabvēļi cenšas veidot dezinformāciju un jānodrošina mūsu izturība pret dezinformāciju, lai mēs varētu pretoties tās ietekmei. Tamdēļ mēs kopā ar dalību valstīm un arī uh, virkni citu partneru strādājam pie vismaz četrām jomām. Pirmkārt, tas jau tika minēts - ātrās brīdināšanas sistēma, kur Eiropas Savienības eh, un dalībvalstis var kopā uh, koordinēti vērsties pret dezinformācijas kampaņām. Mēs tāpat arī strādājam pie tā, lai pastiprinātu šo mehānismu. Mums ir virkne apspriešanos par to, kā pastiprināt informācijas apmaiņu starp dalību valstīm uh, un institūcijām un ar platformām. Tāpat arī iesaistot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un uh, veidot spēcīgāku mēzglu starp pētniecību un analītiķiem dezinformācijā. Pēdējos gados esam arī mobilizējuši faktu pārbaudītājus, pilsonisko sabiedrību, lai analizētu šīs dezinformācijas kampaņas un apspriestu to, kā veidot mūsu e, reakciju. Lai e, pastiprinātu šīs grupas e, darba rezultātus, drīz Eh, izvērsīsim jaunu Eiropas eh, platformu, kur būs 43 eh, faktu pārbaudītāji no 17 dalību valstīm, ko ehm, finansē no Eiropas Savienības instrumenta. Bet, ja mēs vēlamies, lai darbs notiktu efektīvi, arī pašām interneta platformām jāspēlē sava loma, jānodrošina uh, piekļuve datiem, ko ir analizējuši faktu pārbaudītāji un pētījumi, tā lai arī viņi varētu veikt savus pētījumus un lai mēs varētu sniegt labākas atbildes. Protams, parūpējoties arī par to, ka mēs ievērojam ētiskos un profesionālos standartus. Un te nu es nonāku pie trešā mūsu darbības lauka. Mēs uh, likām lielajām interneta uh, platformām parakstīt uh, dezinformācijas rīcības kodeksu. Un, nu, nu, mēs šo darbu noslēdzām pagājušā gada septembrī Facebook, Google, Twitter, Mozilla un arī Tirzniecības asociācijas no reklām nozars un to starp arī Microsoft parakstīja šo rīcības kodeksu. Tā tad nopietna grupa un viņi apņēmās ievērot 15 dažādas apņemšanās. Mēs uzraugām sniegumu attiecībā uz šīm apņemšanām. Tad, nu, septembra vidū Tātad pavisam drīz uzklausīsim parakstītājus eh, attiecībā uz to, kā viņi vērtē notikušo. Tāpat apspriedīsimies ar trešo pušu konsultantiem, eh, kas sniegs neatkarīgu pārskatu mm, attiecībā uz šo apņemšanos ievērošanu. Tas tad nu paredzēts oktobra vidū. Un tad, balstoties uz šo informāciju, mēs sniegsim savu pārskatu par to, cik tālu esam nonākuši kodeksa īstenošanā līdz oktobra beigām. Un tad mm, gala posmā pilnīgs novērtējums mm, būs komisijas paziņojuma formā, ko plānots publicēt nākamā gada sākumā, mm, kad būs arī turpmākas konsultācijas ar ekspertiem, es dalību valstu regulātoriem, aud um, auto, audio mediju uh, pakalpojumu sniedzēju jomā. Un, kā jau tika minēts, tad, ja rezultāti nebūtu apmierinoši, tad mums būtu jābūt gataviem domāt par turpmākām rīcībām, to starp arī iespējumu regulu. Patiesībā bija dažādi priekšlikumi, kas jau nāca no dalību valstīm, piemēram, apvienotās karalistes valdība ir arī savu eh, platformu paredzējusi. Francijā arī ir mm, paredzēts eh, padarīt platformas eh, ar lielāku atbildību. Un mēs cenšamies atbalstīt dalību valstis mm, šajā jomā. Visbeidzot, mēs vēlamies arī pastiprināt pilsoņu lomu, palielināt mēdīju pratību, palielināt informētību sabiedrībām. Uh, pārējais politikas labvēlīgo ietekmi, lai pastiprinātu arī pašu pilsoņu noturību pret negatīvajiem dezinformācijas e, aspektiem un ietekmi. Es domāju, ka esam padarījuši labu darbu, e, bet e, tomēr vēl joprojām daudz darba ir priekšām. Un tāpat kā Vēra Jūrova, es ar prieku redzu, ka nākamā komisija ir uzsvērusi jau šī darba nozīmību. Vēl papildus pieminētajam, tātad, ja tiks apstiprināta programma, tad priekšsēdētāja ir paziņojumi, ka vēlētos likumdošanu par koordinātu eh, ES pieeja attiecībā uz mākslīgo intelektu, un tāpat viņi ir pie, piedāvājis jaunu digitālo pakalpojumu aktu, lai palielinātu atbildības un drošības noteikumus attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem. Tātad ļoti atbilstīgi šo debašu kontekstām. Tātad tas būs absolūti svarīgi, ja vēlamies plaukstošu, drošu digitālo nākotni visiem mūsu pilsoņiem. Liels paldies! Paldies, paldies arī par eh, plašajiem skaidrojumiem. Un tagad eh, vārds deputātiem. To bēkungs, Tomas, lūdzu jums vārds. Nav? Jā. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji padome, komisija godātie deputāti, šīs debates ir par fundamentālām Eiropas vērtībām, par tiesiskumu, brīvību, mūsu demokrātiskajām vēlēšanām. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai Eiropas parlaments pēc šīm debatēm nāktu klajā ar spēcīgu rezolūciju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa mēs iestātos par brīvām un demokrātiskām vēlēšanām bez kādas iejaukšanās no citām valstīm. Diemžēl šī vēl nav tāda situācija Eiropā. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments nebaidītos runāt skaidru valodu par šo tēmu. Tas ir labi zināms, ka jo īpaši Krievija veica informācijas kāru pret Eiropu. Ir valsts eh, sponsorēti mēdīji, kas cenšas apdraudēt demokrātiskās debates Eiropā. Un tāpat mēs redzam arī citas totalitārās valstis, kā Ķīna, Irāna, Ziemeļkoreja. Arī tās cenšas vājināt mūsu demokrātisko lēmumu pieņemšanu ir svarīgi, lai mēs mēģinātu aizstāvēt savas vērtības un parūpētos par to, ka, ja notiek uzbrukums mūsu demokrātiskajām institūcijām, ka e, tas nevar palikt bez sekām. Draugi, es domāju, ka šajā plenārsēdē mums ir dažādi viedokļi. Tā ir demokrātija, un e, ir normāli nepiekrist vienam otram. Tajā pašā laikā ir svarīgi, ka Eh, esam vienisprātis par to, ka ja mēs demokrātisko lēmumu pieņemšanu atvēr, at, eh, paturam atvērtu eh, citu intervencēm, tad mēs paši varam sev kaitēt. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nonāktu pie kopīgas rezolūcijas, kurā aizstāvām Eiropas vērtības. Paldies! Katī Pirī kundze ir nākamā. Liels paldies priekšsēdētāji, komisija, padomi, kolēģi! Demokrātijā taisnīgas brīvas vēlēšanas ir izšķirošas. Diemžēl tās nav pašsaprotamas un e, tādas būtu vienmēr. Pēdējos gados miljoniem eiropiešu saskaņa, saskarās ar masīvām dezinformācijas kampaņām vēlēšanu laikā, kas nāk no ārvalstīm. Kiberā uzbrukumi bezprecedenta līmenī ar uzbrukumiem kritiskajām infrastruktūram. Uh, Tāpat arī vēlēšanu mm, likumi par finansēšanu e, nereti tiek apieti. Itālijā arī tika atklāti Krievijas e, ietekmes taustekļi attiecībā uz Mateo Salvīnī atbalstīšanu, bet e, tas ir tikai daži no piemēriem, un nav jau runa tikai par Itāliju vai Krieviju. Tāpat arī ārlietu dienests un komisija tagad pievēršas ļoti nopietni šiem jautājumiem, arī prezidentūra. Esmu lepna, ka S&D ir panākusi plašu atbalstu šim svarīgajam tematam, lai tas parādās šīs nedēļas dienas kārtībā un ar gandarījumu. Redzu, ka ir plašs atbalsts spēcīgai rezolūcijai. Mums ir nepieciešams nopietnas atbildes par to, kā novērst trešo pusu draudu radīšanu mūsu demokrātiskajām sistēmām. Lai to darītu, mana grupa piedāvā izveidot īpašu parlamenta komiteju. Lai tad Eiropas demokrātija, kurā vienmēr ir brīvas eh, demokrātiskas vēlēšanas, būtu pašsaprotamas un tiktu uzskatītas par kaut ko pašsaprotamu. Paldies, Paskāls Durants! Jā, paldies, priekšsādātāji kungs. Ministras kundze, jūs sākāt savu uzstāšanos, paskaidrojot un paužot gandarījumu par to, ka Eiropas vēlēšanas notika veiksmīgi, ka uzbrukumu nebija. Es priecājos arī par to, bet tajā pašā laikā pašas vēlēšanas kopumā un Eiropā nenozīmē visu demokrātiju. Un uh, Kinga kungs un Juravas kundze arī to paskaidroja, ka mūsu demokrātija, kādu to redzam Eiropā šobrīd, piedzīvo draudus, kas nāk no dezinformācijas, jūs arī to atzīmējāt, un arī komisāra kungs uz to norādīja, mm, bet šie draudi nāk arī no finansējuma. Tas tika piesaukts, ka tiek finansētas politiskās partijas, Eiropas demokrātijas pamats. Un mēs zinām, ka ārvalstu eh, vāras, kas eh, nevēl labu Eiropā, tika piesaukta Krievija, bet nav tikai Krievija. Ir arī citas, mm, ir finansējušas viena miljārda Eiropā eh, dažādu informāciju izplatīšanu Un viņi vēlas izpostīt Eiropas Savienību, kas atrodas šeit labajā spārnā, arī Eiropas parlamentā. Tātad jācīnās pret šādu finansējumu politiskajām partijām. Mūsu rezolūcija ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāparedz līdzekļi arī stratkom līdzekļi, kur ir 3 miljoni eiro gadā. Uh, Tagad patiešām ir neliels palielinājums finansējumam, jums taisnība, komisāra kungs, bet tie 3 miljoni ir pretī vienam miljardam no otras puses. Lūdzu, ir jāparedz līdzekļi, lai mēs varam cīnīties, lai mēs varam aizliegt ārvalstu finansējumus mūsu Eiropas demokrātijām un paredzēsim sev līdzekļus tehnoloģiskai neatkarībai. Uh, Jo, ja sistemātiski mums ir jāvēršas um, uz Eiropas Savienības ārieni, lai spētu veikt kontroli, nu tādā gadījumā būs lielas grūtības neatkarības ziņā un tajā, kā mēs spējam neatkarīgi rīkoties. Putikofer kungs. Priekšsēdētāj kungs, godātie padomas pārstāvi, komisārs kundze, kolēģi, es gribētu teikt lielu paldies Somijas prezidentūrai par to, ka tā tik nopietni attiecas pret šo jautājumu, un paldies arī Eiropas komisijai, kas tik intensīvi strādā šajā jomā. Eiropai ir jāpas, jānosargā savas vērtības, un pirmkārt tā ir demokrātija Eiropā un arī valstu suverenitāte. Par to lielā mērā ir runa šajā konfliktā. Mums ir jābūt piesardzīgiem un uzmanīgiem ne tikai skatoties uz vienu pusi, ne tikai no Krievijas ir centieni iejaukties. Arī Erdogana kungs Turcijā, Ķīnas totalitārā valdība labprāt izmantotu ekonomisko atkarību citās valstīs, un arī reakcionārās aprindas no ASV jau cenšas iejaukties Eiropas procesos, no kuriem mēs varam ciest. Tas ir konflikts starp autoritārām starptautiskām aprindām un tiem, kas aizstāv demokrātiju. Bet, lai demokrātija netiktu apdraudēta, mums ir jāraugās ne tikai, kas mēģina iejaukties mūsu lietās. Mums ir jāskatās, lai Eiropa nesašķeļas, lai ne, neveidojas naidīgas nometnes. Arī tādā veidā mums ir jāpasargā sava demokrātija. Paldies! Kampomenozī kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Šīs debatas man šķiet tādas nereālas, jo ievadā tika teikts, ka kiberdrošība ir nozīmīga un NATO un Izrēlai šeit ir liela loma, bet tad pēkšņi parādās runas par to, ka ir jāspēlē šī spēlīte, lai varētu Fonderlējens kundze iegūt nepieciešamo vairākumu. Mēdījos ir aprakstīti dažādi gadījumi, bet eh, runa nav par to, kas ir noticis Itālijā. Par to mēs neko daudz pat nezinām, kas tur īsti notiek. Protams, jautājums ir jārisina, attaisnoties ar to, ka brīvais internets ir apdraudēts vai intelektuālās tiesības. Mēs nemaz nezinām, var redzēt, ka valdošās aprindas nesaprot, uh, pilsoņus, un tas, kas notiek ASV, arī šie ASV centieni. Mēs nezinām, kādi īsti ir fakti, un 2018. gadā uh, gandrīz 40 miljoni eiro tika atvēlēti, lai risinātu problēmu Mums ir jāpārliecina vēlētāji, ka Eiropas vērtības pastāv un Eiropas parlaments tās aizstāv. Tie. Paldies! Prokačīnī Nikola lūdzu. Paldies priekšādātāji. Es pilnīgi piekrītu šīs rezolūcijas galvenai domai. Bet es nesaprotu šo definīciju kā Eiropas parlaments definē šo ienaidnieka tēlu. Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs, protams, aizstāvētu savu drošību, mūsu demokrātiju, mūsu ekonomisko neatkarību, ir vajadzīga labāka infrastruktūra un tiesību instrumenti. Un es domāju arī par 5G revolūciju, kam jāgatavojas. Mums jābūt ļoti uh, um, uzmanīgiem un piesardzīgi jāizvēlas ekonomiskie partneri, bet es nesaprotu īsti, kāda ir izvēlētā metode, jo šķiet, ka svarīgāk ir koncentrēt uzmanību uz to, kā rīkojās atbildīgās Eiropas institūcijas, nevis jāmēģina atrast ienaidnieka tēlu, pret kuru vērsties. Paldies! Volas Miks, lūdzu. Uh, liberāļi, centralisti, krievi labā un kreisā, kreisais spārns uh, ļoti daudz runā par Krievijas iejaukšanos, bet kādas ir, kas ir tas, ko mēs neesam paveikuši vai kur esam pieļāvuši kļūdas. ASV konflikts ar, starp demokrātiem un tiem, kas vēršās pret to, nozīmē taupības pasākumu pārspīlētu ieviešanu, cīņu vai konkurenci par resursiem. Uh, tādu apstākļu veidošanu, ka cilvēki arvien mazāk ko var atļauties, un Amerika ir iejaukusies jau vairāk nekā simts gadu citu cilvēku uh, lietās. Un tas, ko mēs tagad darām, izklausās pēc tādas spēlēšanās. Radačovskis Miroslavs lūdzu. Godātais priekšsēdētājs, neesmu Radakovskis, mani sauc Radačovskis, es pārstāvu Slovākiju. Godātie kolēģi, uzklausot un izlasot arī ziņojumu, man rodas iespējas, ka mums ir jāiet jāģērbjas uniformās, jāsēž lidmašīnā un jālido uzbrukumā Maskavai. Lasot šo ziņojumu, um, manuprāt, tas ir tāds ceļš uz elli, tas nav pieņemams e, Eiropiešiem. Mihāls Gorbačovs, Šarls de Gauls un Jānis Pāvils II ir runājuši par Eiropu, ja tā ir jāsniedz līdz urāliem un jāizstāv, tā jāizstāv ar ieročiem rokās, atcerēsimies, cik daudz tūkstošu ebreju un slāvu tautību pārstāvju gāja bojā koncentrācijas nometnēs. Radačovski. Atvainojiet, lūdzu, es uh, nepareizi izrunāju jūsu vārdu, saka priekšēdētājs. Karolīna Etštadlera, lūdzu, paldies priekšēdētāji. Eiropas Savienībā mēs esam pieredzējuši iejaukšanos arī lēmumu pieņemšanā, un tā vairs nav tāda zinātniskā fantastika. Uh, Arī Austrijā pirms pāris nedēļām uh, notika hakeru uzbrukums Austrijas tautas partijas datiem. Tika nozakti dati un daļēji tie tika arī izplatīti tālāk, un tas notika tikai dažas nedēļas pirms uh, vēlēšanām. Un Policijas izmeklētāji ir pilnīgi pārliecināti, ka šie hekeri bija profesionāļi un uzbrukums ir nācis no ārzemju serveriem. Manuprāt, ja mēs sastopamies ar tik smagiem pārkāpumiem, ar tik smagu iejaukšanos demokrātijas procesos, tad demokrātija ir apdraudēta kā tāda un ir apdraudēta brīva gribas izpausme un brīva lēmuma pieņemšana. Tāpēc es uzskatu, ka šīs debates un attiecīgā rezolūcija ir ļoti svarīgas. Mēs esam, mums ir pienākums pasargāt mūsu vēlēšanu procesus no šādiem uzbrukumiem. Tiek apdraudēts mūsu dzīvesveids, dzīves standārts. Mums ir ļoti aktīvi jāvēršās pret šiem mēģinājumiem. Paldies! Benifei kungs, paldies priekšēdētāji! notiek arvien biežāk tiesas izmeklēšana, arī investigatīvā žurnālistika nodarbojas ar uzbrukumiem, kas nāk no Krievijas, notiek kampaņas plašaziņas līdzekļos. 2014. gadā, piemēram, vai, piemēram, uh, Krievu finansētā Legas kampaņa Itālijā, uh, Jau vairāk kārt mēs dzirdējām arī melus par to, kādas ir Krievijas valdības attiecības ar Salvīnī. Manuprāt, mums ir jātiek pilnīgā skaidrībā par mēģinājumiem padarīt Eiropu nestabilāku un jācinās pret šādiem mēģinājumiem un deputāti, kas uzstājas kā tautas pārstāvi, gadās ir vienkārši ārzemju diversantu rotaļlietas. Ilgāk to vairs paciest nedrīkst, mums ir jāizmanto, uh, tad jāizveido īpašā nu, izmeklēšanas komiteja un Eiropiešiem ir. Uh, jānodrošina iespējas brīvi piedalīties vēlēšanās, un pārkāpējiem ir jāatskaitās Eiropas parlamentā. Paldies! Dragošu Tudorake lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms liels paldies uh, komisāriem Juravai un Kingam. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas komisijas eh, darbība ir vērtējama pozitīvi, un es paļaujos uz to, ka tika darīts viss, lai Eiropas vēlēšanas noritētu sekmīgi. Mums ir jābūt iespējām novērst risku. Es atbalstu to, ko sacīja Dirāna kungs Viņš e, uzsvēra, ka ir jābūt lielākam finansējumam struktūrām, kas e, cīnītos pret e, šādu nelikumīgu iejaukšanos vēlēšanās gan valstīs, gan Eiropas līmenī. Un dezinformācija, kas nāk no Kremļa, ir dubultojusi savu apjomu, uh, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir arvien vairāk kontu sociālajos medijos, arī to skaits ir dubultojies. Un es sagaidu arī likumdošanas pasākumus. Paldies, Rēntke, Terī, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mēs esam noturīgas un brīvas liberālas demokrātijas. Pirms pāris gadiem es uzskatītu, ka tas ir pats par sevi saprotams, un manas dzīves laikā tā arī paliks. Šodien es nevaru vairs tā teikt. Mēs dzīvojam noturīgās un drošās demokrātijās, bet mums jāredz, ka šīs demokrātijas pašlaik pieredz uzbrukumus. Notiek arī uzbrukumi mazām uh, un marginalizētām grupām. Arī grupas, uh, kas uh, netiek pietiekami aizstāvētas, piemēram, Istambuls konvencijā, arī tās tiek nomelnotas plašaziņas līdzekļos ar uh, Krievijas līdzekļiem. Mums ir jāizstāv demokrātija, arī pilsoņu sabiedrība un aktīvi ar pasākumiem jāvēršās pret centieniem apdraudēt mūsu brīvību, sevišķi vārda brīvību. Paldies! Un tagad eh, Laura Huhtasāri kundze lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, eh, Eiropas Savienībai vajadzētu eh, stiprināt vārda brīvību, ja mēs eh, patiešām esam par demokrātiju. Patiešām ir tā, ka Krievija, Ķīna un Savienotās valstis grib palielināt ietekmi Eiropas vēlēšanās. Pirms četriem gadiem prezidents Obama gribēja eh, ietekmēt britu cilvēkus, runājot par tirdzniecības nolīgumu. Un šī gadījumā, eh, ja Eh, vēlētājiem tā vienkārši nevar teikt, eh, ka viņi ir ārzemju ietekmes jomā, jo Eiropas iedzīvotāji var domāt paši ar savu galvu. Nacionālistiskās partijas iegūst ar vien lielāku varu, jo Eiropas iedzīvotāji patiešām grib izbeigt nelegālo ieceļošanu, apturēt islamistiskos spēkus, iestāties par kristiešu vērtībām, robežām, Eiropas kultūru un nacionālo kultūru kultūru. Viņi grib eh, likt savus cilvēkus pirmajā vietā, lai kāda būtu eh, vairākumā pārtēju viedoklis. Cilvēki ir neapmierināti, viņi grib aizsargāties, un tieši tāpēc viņi balsto par nacionālistu partijas. Eh, liberālās partijas pat laban zaudē savu politisko spēku. Tas jums jāakceptē, eh, ka nacionālās partijas ar vien vairāk eh, kļūst spēcīgākas, jo cilvēki grib par mums balsot. Jums ir jāveido politiski korekta Eiropa un darba grupas, eh, kuras eh, izvērtē eh, internetu un saka cilvēkiem, kuriem, kas viņiem būtu jāsaka, nē, demokrātija nav krīzē, tā nemirs, ja liberāļi neuzvarēs vēlēšanās. Paldies, un tagad vārds Annai Fortigai. Paldies! Eh, respektējot visus pasākumus, ko eh, komisāra eh, Jurova un komisārs Kings ir darījuši, es gribētu akcentēt to, ka mēs runājam par ārējo aspekti, aspektu šī gadījumā, proti ārvalstu iejaukšanos, trešo iejaukšanos mūsu demokrātiskajos procesos. Protams, noturība mums ir jāstiprina, mums ir jāstrādā tālāk pie demokrātiju stiprināšanas spēlēšanas. Bet, eh, protams, mums ir jādomā par ārējiem spēlētājiem. Ehm, šajā te eh, sasaukumā mēs iesniedzām vairākus ziņojumus, eh, un tur tika nosaukta ne tikai Krievijas federācija, bet arī Ķīna, Irāna un Ziemeļkoreja viņu darbības eh, informācijas, ka informācijas kara sastāvdaļa ir ļoti precīzi piemērotas katrai dalību valstī pēc tās specifikācijas. Tas nozīmē, ka veidot, eh, mū, veidojot mūsu sadarbību ir ļoti svarīgi, eh, lai mēs būtu veiksmīgi, mums ir arī jāzina eh, tas stāsts un tā policija kas jāpielieto, un tātad Stratkom īsti arī ir būtiska sastāvdaļa. Paldies! Un tagad Aleksandra Leslī Filips. Um, Sociālajie mēdīji un informācijas kampaņas atver durvis cilvēkiem, kuri grib vērsties pret demokrātiju. E, bet vēl viens ir fakts, e, proti e, vēlme leģitimizēt vēlēšanu rezultātus vai apšaubīt tikai tāpēc, ka cilvēki ir zaudējuši. Un tāpēc arī, e, arī e, apvienotajā karalistē vēlēšanu kampaņas līdze e, bija kampaņa, kuras ietvaros draudēja ar cietumsodu uz diviem gadiem. Un mana partija konstatēja, ka situācija tomēr ir citādāka. Saraksts ir garš, par ko mēs varētu runāt. Uh, ir jāpaskatās e, arī uz politiķiem, kuri diskreditē e, kampaņas, pret kuriem viņi ir, jo te ir arī ekstrēmisma aspekts. Vispirms pārbaudiet faktus, e, citādi jums vispirms būs problēma un risinājums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Man ir vairākas zilās kartes, pieņemšu vienu. Pirmā bija pir... Eh, Vortas kundze. Lūdzu, jums vārds. Vortas kundze. Paldies! Filipsas kundze, eh, pakomentējiet, kas tās ir par tām slepenajām kampaņām, eh, par ko viņa runāja, par Kembridžas analītiķiem 2017. Eh, gadā vēlēšanās es biju vēlēšanu novērotāja un eh, lūdzu eh, runātāju paskaistot par to, Eh, ko viņa ir darījusi. Eh, šeit eh, notika tādas lietas, kas izpaudās arī politiskās slepkavībās un mistiskās slepkavībās attiecībā uz Santo kundzi. Atbildi ir bez mikrofona. At... Lūdzu Jūsu laiks beidzās, tāpēc arī mikrofons tika izslēgts, saka priekšsēdētājs. Es teiktu tāpat kā mana kolēģe. E, nē, te ir runa par britu konsultantiem un neatkarīgiem konsultantiem, un ka viņa vērsās tieši pie manis, jo mēs saņēmām informāciju Twitterī, e, un mēs uzzinājām, e, ka notiek mēģinājums iejaukties mūsu vēlēšanās. Un es gribu teikt, ka iepriekšēji runātāji absolūti nav taisnība. Paldies! Un tagad nākamā, nākamais ir Kovačeka kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! Demokrātija nozīmē e, e, do, vārda brīvību un domas brīvību. E, demokrātija, ja tiek mēģināts mainīt demokrātiju kādu citu iemeslu dēļ, tad acīm redzot ir bijusi pārkāpta robeža. Un šajā gadījumā zod iecietība, jo citādā kārtā jautājums par to balsošanu parlamentā Eh, tad varbūt mēs varam eh, runāt par eh, melu brīvību, vai meli var būt vārda brīvības sastāvdaļa. Mums ir jāsaprot, cik nopietnas ir trešo valstu apdraudējums. Bulgārija bija tikai viena no tām valstīm, kas 2015. gadā piedzīvoja vēlēšanu laikā kiberuzbrukumu. Proti mūsu CVK saņēma šādu uzbrukumu uzbrukumu, bet tas ir tikai viens piemērs e, līdzinējām norisēm e, kad ir sabiedrība un valstis, kas e, mēģina samazināt mūsu valstu lomu. Ir dažādas e, organizācijas, kuras rada e, viltus kontus sociālajos e, mēdījos, un tās vēršas pret Eiropas Savienību nomaskējot ar ties ar tādām tēmām kā kultūra, reliģija vai sociālie jautājumi. Demokrātijai vajadzētu izveidot instrumentus, lai pret to vērsties, un es esmu par stāšanos pret eh, šiem te draudiem. Eh, vai grapīnī karti, zilo karti jūs eh, akceptējat? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kolēģi, jūs esat no Bulgārijas, es esmu Rumāniete. Es, protams, jūs ļoti labi saprotu. Tēma ir ļoti svarīga, bet mans jautājums būtu, kā Eiropas parlamenta deputāts, Vai jūs saskatāt risinājuma iespēju problēmai, par kuru mēs diskutējam? Jo vārda brīvība un iejaukšanās e, vēlēšanu e, procesā tie ir tādi vārdi, saukļi, bet ko jūs īsti iesakāt? Ja nav risinājuma, tad mēs tikai runājam un runāsim arī tālāk. Kovačeva kungs, lūdzu. Jā, tas ir principiāls jautājums, ko mums darīt kopā ar eh, eh, koordinētām darbībām eh, ar komisiju un citām organizācijām. Mēs varam samazināt šo te kampaņu no trešiem valstīm. Tāpēc arī mums, piemēram, ir jāpievēršas platformām, šitiem kodeksām lai būtu, eh, mums ir jāatbalsta labs un objektīvs eh, žurnā, žurnālistika, mums ir jāatbalsta žurnālistiku apmācība, bet mums ir vajadzīgi arī resursi. Demokrātija ir vajadzīga sava imunas sistēma. Paldies! Tagad eh, vārds Morāles Kloda kungam, kā mūsu nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs aktīvi darbojamies Eiropas līmenī, lai aizstāvētu mūsu vēlēšanas no iejaukšanās un manipulācijas. Uh, Uh, arī tiešsaistē. Mēs to darām tāpēc, jo mēs redzam, ka tas viss jau notiek, un tāpēc es visiem gribētu ieteikt, ieteikt, ieskaitot jaunos deputātus, mēs to darām jau vairākus mēnešus. Uh, komisija ir uh, jau ieteikusi konkrētus soļus, prezidentūra mums pievienojas, un viena no šīm lietām ir speciālās komitejas dibināšana, lai padziļinātu šīs te uh, darbības darbības. Mūsu dalība valstis nav pietiekami noturīgas. Mums ir divas galvenās problēmas. Mūsu iedzīvotāji vēlēšanās arvien vairāk balso par galēji labējām partijām, kuras ir dibinātas un atbalstītas no ārvalstu spēlētājiem. Otrakārt, eh, tieši saiste un profilings un sociālo mēdīju platformas eh, arī šeit ir jāpie jāpievērš uzmanība viltus kontiem, kas ir jāsvītro, tam ir jānotiek. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds eh, Simečka kungam, kas ir mūsu nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ehm, patiešām iejaukšanās demokrātiskās vēlēšanās nav nekas jauns, tas nav jauns apdraudējums. Mēs jau esam piedzīvojuši virknu vēlēšanas, kurās dezinformācijas kampaņas e, spēja sašķelt un polarizēt sabiedrību un vēlētājus, bet mēs to, protams, nevaram akceptēt. E, Somijas e, prezidentūras mērķi man ir ļoti simpātiski, jo mēs cīnāmies vēršamies pret to, kas apdraud demokrātiju. E, mums e, ir vajadzīgi e, fakti, jo viss pārējais apdraud demokrātiju. Te ir ne tikai runa par Krievijas naudu vai konspiratīvajām tīmekļa vietnām, bet runā arī par cilvēkiem. Piemēram, Centrāla Eiropā, kur es dzīvotāju, ir arī premjerministri, kuri atkārto to, ko dzird salasījušie šajās tīmekļa apmekļu vietnēs, un tas ir demokrātijai vēl vairāk bīstamāk. Paldies, un tagad kolēģim Ensliem Skotam vārds brīvība, godīgums un caurspīdīgums, eh, uz to balstās demokrātija. Šajos eh, gados eh, šie principi piedzīvo uzbrukumu ir e, uzbrukums no galēji labējiem spēkiem, no propagandas kampaņām, e, kas vēršas pret progresīvu sabiedrību e, dezinformācija saindē politiskās deka, de, diskusijas un līdz ar to samazina uzticību mūsu politiskajās sistēmās. Tas skar arī manu valsti, kas ir nonākusi konstitucionālā krīzē. E, tādā veidā tiek skarti miljoniem apvienotās karalistes iedzīvotāji. Ir, mūsu demokrātija ir apdraudēta un mūsu vēlēšanu regulējums vairs neatbilst mūsdienām. Un to mēs dzirdam arī mūsu parlamentā, kas ir visu parlamentu māte. Uh, Ir runa par pamatvērtībām un visi parlamenti. Eh, ir, visiem ir jāaizsargājas pret uzbrukumiem demokrātijai. Mums ir vajadzīgi izturīgākie likuma tiesiskais regulējums, lai aizsargātu arī mūsu iedzīvotājus. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies! Ich muss Sie zwei Dinge bitten. Man jālūdz tomēr divas lietas jums. Pirmkārt, mums ir jāskatās uz eh, runas laiku. Eh, es domāju, ka es pieklauvēju pirmoreiz, kad laiks ir galā, pēc piecām sekundēm es pieklauvēju vēl divas reizes, eh, un pēc tam beidzu Uh, šo te uh, runāšanas iespēju pagaidot teikuma pabeigšanu. Otrakārt, es vēl uh, gribētu tomēr arī e, ierobežot zilās kartes e, lietošanu, jo mums ir jādomā par grafiku kopumā, pat labam mēs e, t, no tā atpaliekam. Es to saku tikai tagad, un tāpēc mans jautājums, vai jūs akceptējat? akceptētu uh, eh, zilo karti Delūcija kundzei, no Delūcija kundzes. Paldies uh, par šo laiku. Es eh, Tā tad, vai jūs, jautājums ir, vai jūs akceptējat zilo karti? Es ļoti ātri saku, jautājumu uzdevēja, nē. Nē, tagad nākamais runātājs, jo zilā karta tika noraidīta. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, prakses kodeks dezinformācijas jomā, ko izveidojas Eiropas eh, komisija, cenšas atbalstīt izpausmes brīvību un atvērt internetu. Facebook, Twitter, Google apstiprināja šo kodeksu un no šīm platformām tiek prasīta atbildība par eh, internetu lietotāju publikācijām un līdz ar to viņi arī um, ievieš cenzūru tām informācijas eh, daļām, kas tiek uzskatīt par dezinformāciju. Un ļoti daudz ir uh, um, internetu lietotāju, kas saskārās ar cenzūru bez kāda brīdinājuma, jo viņš, viņi izplatīja nevis viltus ziņas, bet tāpēc, ka viņi bija kritiski, e, jo īpaši attiecībā pret komisijas pro-eiropeisku un par imigrācijas ideoloģiju. Un tāpat arī Francijā ir e, valeur actuelle izdevums, kas ir censurēts, un tāpat arī Facebook autoritāri izdzēsa eh, rakstu, kas it kā